Morning, Labrīt, kolēģi! Priecājos visus redzēt. Atgriezušamies no brīvdienām. Cerams, to pavadījāt lieliski šo savu atvaļinājumu. Little, uh... Es zinu, ka šī telpa ir nedaudz citādāka nekā parasti. Man te būs, nu, patiešām dikti jāgroz galva, lai redzētu, kā tad jūs balsojat šodien. Uh, Un tad iesākumā gribētu vajadzētu, vai jūs varat piekrist darba kārtības projektam? If so, I'll move on to the approval of the... Of the... Nu tā tad, tad tālāk apstiprinam protokolu sanāksmē, kas notika šogad 8. un 9. jūlijā. Ja, piekritat? Varat piekrist tam visam? Apstiprinām? Labi, paldies. Nu, un tad uzreiz ķersimies tālāk pie 2014. gada budžeta prioritātei. Es zinu, ka Izabela Durāna vēlas nedaudz jums sākotnēji pastāstīt kaut ko. Lūdzu, Izabela, tev vārds. Lielas paldies priekšādātāji. Jā, pāris vārdos. Kā jūs zinat, esam aizkavējušies darbā pie šī dokumenta Un eh, laiks darba grafiks ļoti sastri, saspringts. Mēs esam iesnieguši trīs kompromisu grozījumus. Pirmais kompromiss paredz uzlabot budžetu kuģniecības jomai, tā lai attiecīgi stātos pretim prasībām par eh, vidas aizsardzību un eh, piesārņojumu no naftas un gāzes produktiem jūrā. Tālāk vēlamies arī uh, Ehm, kuņiecī, e, upju kuņiecības paketi saliedēt, to nedrīkstam aizmirst. Un te mēs zinām, ka nāk vairāk papildus grozījumi, kas iestrādāti trešajā kompromisā. Nu, ceru, ka kopīgi paveiktais darbs mums izdosies uh, un varēsim nonākt pie kopējas nostājas, jo gal galā budžeta jautājumos 2014. gadam mums nepieciešams nonākt pie kompromisa, un tieši kuģniecība, eh, dzelzceļš un turisma jautājums ir tie jautājumi, par ko nedrīkstam aizmirst, kad par budžetu runājam. Lielas paldies, turpina priekšādātājs, cerams, nekādu jautājumu nav, nu tad pāriesim uzreiz pie balsošanas. Nu, vispirms izmēģinājumu balsojums. Gribu jums atgādināt, ka jūs savus rezultātus redzēsiet paši savos mazajos ekrāniņos, jo šīs lielā ekrāna nav, tas acīm redzot šajā telpā nedarbojas. Un tā tad balsosim tagad izmēģinājumu un nododiet savas balsis. Visi nobalsojuši? Labi, lieliski. Beidzam balsot. Nu jā, acīm redzot, viss darbojas, funkcionē. Nav neviens pārsniedzis nekādas grupu ierobežojums. Viss kārtībā. Nu tad ķersimies uzreiz pie 6651. Par? Pret? Atturs. Pieņemts. 6657 par? Pret? Atturs. Pieņemts. 6633 par. Es šo 66 atmetīšu tālāk. Tātad 33 par. Pret. Atturs pieņemts. 00 par. Pret. Atturs pieņemts. 52 par. Pret. Atturs noraidīts. 53 par pret, atturs, noraidīts. 54. par, pret, atturs, noraidīts. 24. par, pret, atturs, noraidīts. 55. par, pret, atturs, noraidīts. 58. par, pret, atturs noraidīts, 20. par, pret, atturs pieņemts. Nonākam pie pirmā kompromisa par, pret, atturs pieņemts. Trešais par, pret, atturs pieņemts. Ceturtais un 34. identiski par, pret pret, atturs pieņemts, 35. par, pret, atturs pieņemts, nākamie divi atkrīt, tālāk 06 par, 29. identiski par, pret, atturs pieņemts, 7. par, pret, atturs pieņemts pieņemts. Astotais par, pret, atturs pieņemts. 16. par, pret, atturs. Vai varam pārbaudīt elektroniski balsojumu par 6616 grozījumu sākam balsot? Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Everybody's votes. Beidzam balsot.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 pieņemts. 25. par, pret, atturs. Vai varam pārbaudīt 25. elektroniski? Sākam balsot. Everybody voted. Vote is closed. Beidzam balsot. 17 par, 17 pret, noraidīts. 31. par, pret, atturs. Pieņemts. 18. 23. identiski par, pret pret, atturs, pieņemts, pirmais par, pret, atturs, pieņemts. Tālāk pārējiem pie grozījumiem atzinuma projektā. Vispirms pirmais par, pret, atturs, pieņemts, otrais par, pret, atturs atturs, noraidīts. Trešais par, pret, atturs, noraidīts. Sastais par, pret, atturs, pieņemts. Ceturtais par, pret, atturs, pieņemts. Piektais par, pret, atturs, pieņemts. Septītais par, pret, atturs, pieņemts pieņemts, 8. par, pret, atturs, pieņemts, 9. par, pret, atturs, noraidīts. Otrais kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. 19. par, pret, atturs, noraidīts. 18. par, pret, atturs atturs pieņemts. 20. atkrīt, 21. tāpat, 22. 23. tāpat, nonākam pie 24. par, pret, atturs pieņemts, 26. par, pret, atturs noraidīts, 27. par, pret, atturs pieņemts Noraidīts. 25. divās daļās. Pirmā daļa līdz vārdiem E automašīnas par, pret, atturs pieņemts, otrā daļa, svītrojums par, pret, atturs. Pārbaudīsim elektroniski 25. grozījumu otro daļu. Ben. Everybody voted, vote is... Ja viss nav balsojuši, beidzam balsot. 18 par 16 pret pieņemts. So we now go to 28. Tālāk 28. Par pret atturs noraidīts. 29. par pret ne Tikai jūsu balsu, grupa balso, bet varam pārbaudīt. 29. tikau kundze par. Pret. Atturs. Pieņemts. 30. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 31. par. Pret. Atturs. Pieņemts. Trešais kompromis grozījums par. Pret atturs pieņemts. 38. par, pret, atturs pieņemts un gala balsojums par atzinumu projektu sākam balsot elektroniski. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot un ar 30 balsīm par 5 pret pieņemts. Neviens neaturējās. Apsveicam referenti. Paldies, Durāns kundze jums. Next vote. Nākamais balsojums. Par pasākumiem, kas veikt saistībā ar likumdošanas pilnvaru deleģēšanu. Tas ir kopējais ziņojums no diviem komitoloģijas referentiem, līdzreferenti tātad. Un vispirms 11. grozījums par, pret, atturs pieņemts, 9. par, pret atturs pieņemts. Pirmais kompromiss par pret atturs pieņemts. 13. par pret atturs pieņemts. Otrais kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. 14. par pret atturs pieņemts. Trešais kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss grozījums par, pret, atturas pieņemts. 15. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 18. par, pret, atturas pieņemts. Gala balsojums par atzinumu projektu elektroniski. Everybody voted. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. 31 par, 1 pret 3 atturējās. Pieņemts. Apsveicam abus līdzreferentus. Gūna kungu un Elka Drāvī kungu. Līdz ar to elektroniskās balsošana ir beigusies, un pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta, un tas ir jūras telpiskā plānošana un integrētā piekrastes pārvaldība. Šeit mums prezentācija um, ir Maisners kundzei. Džezīna, tev vārds. Jā, vielen dank, Brian. Und, uh, liebe Kolleginnen un... Paldies, Brian, dargie kolēģi, dargās kolēģis. Uh, ja mēs runājam par uh, jūras politiku, uh, tā šķiet tāda svešāda, runājot tieši par dzelzceļa politiku, bet jāsaka, ka tā ir ļoti svarīga politiskā vadlīnija tieši nākotnē. Jāsaka, ka Eiropas Savienībās piekrasts līnija ir septiņas reizes garāka nekā uh, ASV, nu mēģinot to stādīties priekšā. Uh, Un, protams, mums ir arī zināma likumdošanas atbildība. Protams, šajās teritorijās notiek ļoti daudz, 90% no. Uh, tirzniecības kravām tiek pārvadātas tieši pa jūru, un es domāju, ka tirzniecības apjoma nākotnē tikai pieaugs. Protams, ir arī zīvesaimniecība, ir aizvien vairāk uh, vēja turbīnu jūrā, protams, tiek meklēta arī gāze un nafta, uh, tiek arī. Uh, izmantoti dažādi jūrā iegūti minerāli un vielas, tātad tur ir arī tāda rūpniecības nozara, Un, protams, ir arī ļoti daudz citu produktu, ko var izmantot gan kosmētikā, gan medicīnā, gan rūpniecībā, un šie produkti nāk tieši no jūras. Un zilā biotehnoloģija sāk savu uzvaras gājienu. Tieši tādēļ ir jāpievērš šai politikas jomai. Eiropas Savienība 2007. gadā jau sāk strādāt pie integrētās uh, jūras politikas. Dalība valsts atzina, ka tas arī ir ļoti svarīgi, un mums ir jāsaprot, ka ir ļoti daudz

jaunu nodarbi un rūpalu tieši šajā jomā. Mums ir jādomā tātad par labāku pārvaldību gan par Baltijas jūru, gan Ziemeļjūru un citām, jo ir jābūt arī labākai sinerģijai starp dažādām dalību valstīm, kas atrodas vienotrai blakus un arī starp dažādām ekonomikas jomām. Šī politika tika izveidota 2007. gadā un tad arī tika teikts, ka uh, ir jābūt konkrētām vadlīnijām, kas tad īsti ir jādara jādara šajās teritorijās. Komitejā pēdējo četru gadu laikā mm, mēs eh, par to ļoti daudz runājām. 2010. gadā es sagatavoju ziņojumu par integrēto jūras politiku, pēc tam kolēģis Kumucakus uh, sagatavoja likumdošanas uh, ziņojumu. Bija arī, protams, sagatavots tāds konts, tika uh, sagatavotas uh, finanšu aplēses, un Spiros Danelis pagājuši gada sagatavoja ziņojumu par zilo izaugsmi. Uh, Zilā izaugsme ir Eiropas 2020. gada stratēģijas šī jūr, šis jūras pilārs, un, protams, mums arī nākotnē vajadzēs jaunas darba vietas, izaugsme, attīstība, un tieši jūrniecības jomā ir tik daudz potenciāli, runājot gan par uh, enerģijas iegūšanu un citām jomām. 40% no ES IKP tiek iegūti tieši šajā jomā. Tagad ir uh, izstrādāts priekšlikums par integrēto uh, piekrastu pārvaldību un jūras telpisko plānošanu. Ja mēs runājam par jūras telpisko plānošanu, uh, šī telpa ir trīsdimensionāla. Jā, es dzirdu te kolēģi trokšņo, bet es tik un tā turpināšu runāt. Uh, Tā tad eh, jūra eh, ir arī dziļa, tā nav tāda plakana vai, vai ar vienu prizmu, un, protams, šeit eh, ir iespējams ļoti liels potenciāls, un es to minēju savos grozījumos. Ja mēs runājam par šīm turbīnām jūrā, te var padomāt arī par akvakultūras izmantošanu, par akvakultūras izmantošanu kā izēvielām, tā tad ir ārkārtīgi daudz dažādu iespēju. Man šķiet, ka ziņojums ir nedaudz novēlojies. Mēs vēlējāmies mēs ar to iepazīties jau ātrāk. Un, protams, es darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai uh, balsošana vainagotos panākumiem un ceru uz jūsu atbalstu. Esmu sagatavojis arī vairākus grozījumus, kas bija nepieciešami. Komisija teica, ka telpiskā plānošana ir dalībvalstu pārziņām, un, ja mēs runājam par jūras telpisko plānošanu, šeit vajadzētu tādu Eiropas ietvaru, jo jūra jau neatrodas tikai vienas valsts robežās, bet ir jāņem vērā arī dalībvalstu kompetences, tādēļ tika piedāvāts sagatavot pamatdirektīvu. direktīvu. Un jau pašā sākumā mēs teicām, ka tajās valstīs, kur šī telpiskā plānošana jau eh, notiek pietiekami labi, nekas nav jāmaina. Uh, Es uh, esmu no Vācijas, un pie mums ir arī vairākas uh, tādas aizsargājumās, ekoloģiski aizsargājumās zonas, kur tajā pašā laikā uh, notiek zivsaimniecības aktivitātes, kur braukā kuģi un kur atrodas šīs turbīnas, un tas viss notiek pateicoties labai telpiskajai plānošanai. Un, protams, vienmēr ir jāņem vērā šī mīja darbības starp zemi un ūdeni. Uh, Eh, komisija teica, ka visām dalībvalstīm ir eh, jāievieš šī jūras telpiskā plānošana, tāpat ir jābūt integrētai piekrastas pārvaldībai. Es nedaudz to grozīju savā priekšlikumā. Es teicu, ka integrēto piekrastas pārvaldību var integrēt arī telpiskajā plānošanā. Tātad abus aspektus nav jānodala, jo valstis, kas jau to dara pietiekam labi, tām vajadzēs tagad eh, pārāk daudz mainīt un tās noteikti būtu pret priekšlikumu šādā redakcijā. E, ir citi grozījumi, ar kur palīdzību gribu šo to precizēt. Ir jau arī piecas e, dalībvalsts no 28, kam nav jūras, kam nav šo piekrasts reģionu, piemēram, Austrija, un e, tām jau nevajag šādu telpisko jūras plānošanu. Un, piemēram, Ziemeļvācijā, Mekleborgā, Priekšpomerānijā, uh, Mums arī bija līdzīgi plāni, un es vienkārši gribēju savos grozījumos daudz ko pretizēt. Vēl daži grozījumi. In artikel 5, wo, nein, artikel 7, wo auch. 7. pāntā ir runāts, kas ir jāiekļauj telpiskajā, jūras telpiskajā plānošanā. Es to papildināju ar izēvielu iegūšanu un turismu nozari, jo šo principu komisijas priekšlikumā trūka un, protams, jādomā par zilās izaugsmas pilnīgi visām dimensijām. Bet es gribu teikt, ka šis saraksts joprojām vēl nav izsmelts. Dalība valstīm ir pietiekami atšķirīgi principi un metodes, kā veikt šo telpisko plānošanu un dalību valsts valstis pašas vislabāk zinās, ko tad darīt pašmājās. Piektajā pantā esmu arī nedaudz ieviesus korekcijas. Tur varētu rasties iespējas, ka Brisele tagad diktēs, kur braukt Eiropas Savienības valstu kuģiem. Nu, es saprotu, ka tāds nebija viņa nolūks, bet es tomēr šo grozījumu preciz, ar grozījumu palīdzību tekstu precizēju. Uh, Un tālāk eh, te tika teikts, ka ņemot vērā grafiku, priekšlikums ir ārkārtīgi ambicios. Es domāju, ka ir labi šādu stratēģiju ieviest, bet dalību valstīm vajadzētu atvēlēt tomēr nedaudz vairāk laika. Un, protams, ir eh, jāievēro arī dalību valstu eh, kompetences, bija sūdzības par subsidiaritātes pārkāpšanu, un dalību valstis bija nobijušās, ka komisija te gribēs diktēt pārāk daudz. Jāsaka, ka tā ir jūras telpiskā plānošana, un šeit tiek piedāvāts tikai tāds ietvars. Tas bija pagaidām viss no manas puses, ar prieku uzklausīšu kolēģi piezīmes, un man jau īstenībā bija ļoti labi viedokļa apmaiņa ar ēnu referentiem. Paldies! Thank you very much! Moving on to those. Liels paldies! Tagad dosim vārdu Kūnkungam no Tautas partijas. Nā, dank. Paldies, priekšsēdētāji! paldies Maisners kundzei, viņa patiešām ir uh, darbojusies ļoti veiksmīgi. Ar ziņojumu var iepazīties tīmeklī jau kopš jūnija mēneša. Un kolēģiem bija iespēja als, uh... Eh, jau diskutēt eh, ar eh, saviem pārstāvjiem, ar valdībām, ar pašvaldībām, un, protams, ir jābūt šādai labai integrētai piekrastes pārvaldībai. Jāsaprot, ka tās ir tādas aktivitātes rūpels, kas ir pārobežu, ar pārobežu raksturu, gan runājot par izēvielu iegūšanu, uh, Un Gezīne Maisnere uz to vēlreiz ir norādījusi, viņa grib izvairīties no dažādām grūtībām. Ja ir uh, jauna plānošana, ja tiek uh, būvētas šīs elektrostacijas jūrā, protams, tas arī ir uh, jāpiemina šajā ziņojumā arī uh, šie cauruļvadi un uh, gāzes savienojumi ir iespējams gan vidusjūrā, gan ziemeļjūrā, gan Baltijas jūrā parūpēties par tādiem labākiem pārvadiem un enerģijas koridoriem, kas savienot vairākas valstis, nu, piemēram, pārvadot gāzi no vienas valsts uz otru. Uh, Protams, eh, man ļoti patīk, ka šeit ir minēta arī eh, turisma nozare un tāpat arī zīvsaimniecība, vides komiteja. Protams, ir atbildīga eh, par daudzām jomām. Mums vajadzētu parūpēties, lai šeit nebūtu pārāk daudz konfliktu. protams, ir jārunā arī par šīm ekoloģiskajām teritorijām, kas tiek īpaši aizsargātas par, par liegumiem. Tas ir minēts arī eh, Natūra 2000 programmā. Protams, Eiropai ir nepieciešama ekonomiskā izaugsme, kā jau Gezīna to pareizi norādīja. Mums ir jāparūpējas, kā labāk kontrolēt jūras resursu, jūras bagātību izmantošanu, protams, šos resursus pārāk nešķērdējot. Protams, ir nepieciešama arī tāda plānošanas dimensija Eiropas līmenī. Mēs negribam šeit uh, nekādu papildus uh, birokrātiju, bet es gribēju pateikties Gezīnai par uh, paveikto darbu. Šķiet, ka līdz otrdienai var iesniegt grozījumus. Paldies! Thank you for the S&D, Mr. Dan. Paldies, tālāk Danelis kungam vārds no sociāldemokrāta grupas. Νομίζω ότι είναι κρίσιμο να υπογραμμίσουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία δεν... Paldies, paldies. Būtu svarīgi mm, uzsvērt, ka šī iniciatīva nav kaut kas, ko tikai mūsu institūcijas ir izsapņojušas, bet tā ir patiesa vajadzība sektorā. Daudzos gadījumos, daudzos Eiropas reģionos nav iespējams izplānot eh, visas lietas vieniem pašiem, jo ir jāņem vērā arī pārobežu sadarbība. Un tāpēc mums ir vajadzīga šī vienotā uh, nostāja, vienots skatījums uz piekrastes pārvaldību. Jūras jomā attīstība ir iespējama daudzos virzienos, taču mums ir nepieciešama šī jūras telpiskā plānošana, lai attīstība būtu vienota. Ļoti svarīgs aspekts, ko mēs šeit redzam, ir jautājums, kas notiek ar šo te jūras telpisko plānošanu un integrēto piekrastes pārvaldību? Ir dalībvalstis un reģioni, kas jau sāk izstrādāt šo te plānošanu. Skaidrs, ka ietver direktīva šajā jomā, kā arī politiskā grība ir. visas dalībvalstis un reģioni ļoti labprāt un ir gatavi saskaņot uh, savas prioritātes. Attiecīgi rezultātā mums būs tik tiešām integrēta jūras uh, telpiskās plānošanas pieeja. Un vēl kāda lieta, kas jāatcerās. Ja mēs neregulēsim ekonomisko darbību, kas notiek piekrastes un jūras zonās Eiropas teritorijā. Tādā gadījumā mēs nevarēsim atrasināt pašu svarīgāko, kas ir jūras vīdes kvalitāte. Tiešām paldies Maisners kundzei par viņas ziņojumu, tas ir ļoti skaidrs un visaptverošs. Manuprāt, šajā ziņojumā ir vairākas definīcijas, eh, kas bija nepieciešams, un viņi arī ir aizpildījuši tās eh, tukšums, kas nebija. Eh, piektajā punktā arī ir ārkārtīgi svarīgs aspekts izcelts. Šeit mēs balstamies dinamiskā pieejā, runājot par jūras vidi, un kas nevienmēr tā notiek, runājot par ekonomisko darbību citās zonās. Uh, Tāpat ir runa arī par elastību plānošanā, kas ir svarīgs princips, un tas ir jāintegrē telpiskajā plānošanā, ņemot vērā ekoloģiskos, ekonomiskos aspektus. Šajā jomā tad ļoti būtiski e, tos ir iekļaut jūras telpiskajā plānošanā. Un runājot par Eh, jūras plānu termiņiem. Meisnes kundze ir ļoti realistiska, viņa iesaka četrus gadus noteikt kā termiņu, kur laikā dalību valstīm ir jāīsteno šie plāni. Eiropas Savienības dalību valsts strādātu kopā un, protams, apzināsies arī, ka šim uzdevumam ir nepieciešams laiks, varbūt pat vairāk kā četri gadi. Runājot par sadarbību starp kaimiņu valstīm, tāpat arī runājot par pārobežu sadarbību reģionālā līmenī un izstrādājot tādu vienotu skatījumu šajā jomā. Mēsnes kundze uzsver, ka ir nepieciešams, nepieciešama koordinācija, mums jābūt konsekventai pieejai, jānodrošina, lai dalībvalsts tik tiešām strādā kopā, uh, un lai šī vide, kurās eh, valsts sadarbojas, ir efektīva. Un vēl kādas piebildes no manas puses. Runājot par sabiedrības, sabiedrisko pieeju eh, jūrām, piektajā pantā, kur runa par mērķiem, un tāpatām arī devītajā pantā, kur ir runa par telpiskās uh, plānošanas direktīva. Man, no manas puses būs daži grozījumi šajos punktos. Bet paldies, Mēsters Kundze, par jūsu darbu un apsveicu ar rezultātu. Paldies. Uh, thank you for... Paldies. Un tālāk Teilor Kungs. Well, thanks, Chair, and, uh... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī Mēsners Kundzei. Jā, manuprāt, kopumā jāsaka, ka šis ir ļoti labs ziņojums. Ir varbūt vairākas lietas, kas šajā ziņojumā būtu paplašināmas, un te ir, es domāju, ilgspējīgu turismu eh, un jūras vīdi. Tāpat arī klimatiskās pārmaiņas un to ietekmi. Šīs pārmaiņas ļoti ietekmē gan piekrastes zonas, gan arī ūdens kvalitātu, un mums tas ir jānovērtē. Manuprāt, šie divi elementi būtu vairāk izvēršami ziņojumā. Vēl kāda svarīga joma ir zilā izaugsme un ilgtspējīga attīstība. Savā ziņā ziņojumam ir jāizskaidro, ka veselīga jūras vide nav vienkārši elements kas jāpatur prātā, kurā kopumā ir vēl arī daudz citi elementi. Šī patiesībā ir tā joma, kas ir pamatā ilgspējīgai attīstībai. Ja mēs par zemu novērtēsim jūras vidi, mēs tiešām uh, zaudēsim pašu galveno. Mums ir jānodrošina, lai šī vide tiktu aizsargāta. Un tāpēc laba telpiskā plānošana un integrēta piekrastes pārvaldība var palīdzēt veidot šādas strateģiskās politikas. Taču mums arī jāpārliecinās un jābūt drošiem, ka mēs neiznīcināsim to vērtību, kas ir visa pamatā es tiešām gaidu arī turpmākās diskusijas uh, par šo ziņojumu. No nu, mūsu puses būs arī, uh, zinām, grozījumi. Bet tik tālu ļoti labi. Paldies. Paldies. Un tālāk uh, misija Fostere. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī Meisneram. Vandālina kungs šorīt nevarēja ierasties, tāpēc vēlos viņa vārdā paust dažus uh, punktus. Vēlreiz gribam teikt paldies Mēsneres kundzei par darbu, kas ir izdarīts. Un viņam bija arī jautājums par juridisko pamatu, tad bija runa arī par pantiem, kas runā par piekrastes pārvaldību un kas būtu mīkstināmi. Un tāpat viņš uzskatīja, ka uh, referentam bija labāk nostāja kā komisijai. Tātad es vēlos mazliet vairāk komentēt šos te punktus. Es nāku no valsts, kas ir uz salas, un, protams, ka mums ir ļoti daudz ūdens. No Lielbritānijas skatu punktu uzskatam, ka dalību valstīm e, vajadzētu jau uz šo brīdi būt telpiskajām stratēģijām un plānošanai. Tas mums ir Lielbritānijā un Lielbritānijas parlaments pie tā strādā, jo šobrīd ir noteikumi un regulējums, kas ir izstrādāts un ko parlaments ir apstiprinājis, un es esmu droši, ka tas attiecās arī uz dažām citām valstīm. Mūsu bažas ir nevis par to, ka vajadzētu plānot un vajadzētu būt šīm stratēģijām, bet mūsu bažas ir par to, ka dažām dalībvalstīm nemaz nav šādu plānu, un viņas arī neko nedara lietas labā. Uh, Mūsuprāt, šeit ir ļoti tāds detalizēts priekšlikums. E, protams, ka mums ir vajadzīgs ietvērs, bet e, jautājums, vai mums vajadzētu nāklājā ar tiesību e, tad likumprojektu šajā jomā. Mūsuprāt, komisijai vajadzētu vērsties pie tām dalībvalstīm, kurām šobrīd nav nekādas politikas vai plānu šajā jomā, un jājautā, ko īsti viņas dara. Jo tas, ko mēs ne, negribam, ir darīt darbu divas reizes. Šie noteikumi un regulējums eh, izstrādāt no jauna. Mums jau vismaz apvienotajā karalistē pilnīgi noteikti ir šīs politikas un uh, regulējums. Pirms ir šis te aspekts, ka dalību valstīm ir tiesības pieņemt savus lēmumus šajā e, jomā. Un no mūsu puses mums nav nekādu problēmu ar sadarbību dalību valstu vidū. Skaidrs, ka Maisners kundze ir eh, darījusi ļoti daudz, lai līdzsvarot šo te priekšlikumu. Nākamreiz vēlētos, lai komisija arī ierastos un piedalītos mūsu komitejas sanāksmē un pastāstītu, kuras ir tās valstis un cik daudz ir to valstu, kurām ir attiecīgās procedūras vietā, un nosaukt arī tās dalībvalstis, kuras nedara neko šajās minētajās jomās. Manuprāt, šie punkti ir skaidri. Un mums ir zināms bažas par dažiem no pāntiem. Nu, kopumā šis, eh, šī ir mūsu pozīcija no konservatīvā un reformistu grupas puses. Paldies, priekšsēdētāji. No es zinu, ka Embrasas kungs ir ēnu referents. Un kurš izteiksies grupas vārdā? Maikls Krāmerkungs, lūdzu. Jā, es pēc. Paldies. Gribēju pateikties referentei, pats par sevi saprotams, un ir ļoti jauki, ja ir šāda jūras politika Eiropas Savienībā. Bet kas notiek Vācijā? Un tas īstenībā uh, attiecas uz visām uh, dalību valstīm. Mums pat nav uh, Eh, tādu kompetenču visā valstī, piemēram, eh, Vācijā eh, ārlietu ministrija ir atbildīga par piekrasti, ir atbildīga, tur ir kompetences satiksmes ministrijai, zivsaimniecības ministrijai un pat vēl iekšlietu ministrijai. Un mēs esam federāla valsts, tātad federālās pavalsts katra kontrolē tieši savu jūras teritoriju, un tad ir septiņas, astoņas ministrijas, tas izmaksā veselu kaudzi naudas, tiek patērēts milzīgs, milzīgs milzīgi daudz laika, un jau 20-30 gadus mēs par šo politiku Vācijā diskutējam bez rezultātiem. Šis ir pirmais solis mudināt valstis, eh, lai tās varētu ieviest labā koordinācija, lai šis vājprāts beidzot beigtos, jo tas mums maksā ārkārtīgi daudz naudas un laika. Ja šāda mm, politika būtu 23 dalību valstīs, kurām ir piekrasts līnija, tad mēs patiešām varētu paspērt lielu soli uz priekšu un tā jābūt patiesa Eiropas sadarbība. Tas, protams, ir jākoordinē, jo, protams, šādi ziņojumi ir ļoti jauki, bet eh, tie ir arī jāizteno. Es nezinu, vai mēs to vispār savu mūžu laikā piedzīvosim, lai gan es visiem klātsošiem novēlu garu mūžu. Paldies! Um, I've missed, but I, I've just got a few words myself. Es arī no savas puses gribu teikt dažus vārdus. Gribu teikt paldies referentei skaidrs, ka ir ziemeļvalsts Eiropas Savienībā, kurš šobrīd virzās eh, piekrastes plāna izstrādes eh, virzienā, tad tā ir viena puse, un mums ir arī valsts, kas vēl nav sākušas to darīt, un šeit ir zinām tad sadalījums Eiropas Savienībā. Skaidrs, ka šis ziņojums bija ļoti saulēcīgs. Maikls jau norādīja, analizējot piekrastes līniju un zonu, tad šeit ir vairākas ministrijas, e, kas strādā un kas ir atbildīgas par politikas izstrādi. Un šeit jau katrā dalība valstī pašā mēdz būt e, zināms šķelšanās. Tas pats arī manā valstī piekrastes pārvaldība nav tik glūda. Tāpat ieteikums ka trīs gadu laikā pēc vienošanās eh, panākt eh, do, šo te politikas īstenošanu ir ļoti optimistisks scenārijs. Man jau liekas, ka arī četri gadi ir ļoti ambiciozs mērķis. Tāpēc iespējams, ka šis punkts vēl ir jāapsver. Taču es liecos nepiekrist tām dalībvalstīm, kas saka, ka e, piekrasts pārvaldība un telpiskā plānošana mums ir vajadzīga, taču neiekļausim savu zemi, jo tā jau ir cita plānošana. Jo man jautājums, tad kā gan var nodrošināt piekrasts pārvaldību, ja mēs neiekļaujam krastu? Man īsti tā kā nelīmēs viss kopā šeit. Jo kurā brīdī mēs pateiksim, kur beidzās piekrasts pārvaldība, mēs iekļausim plūdmali un tad viss, vai Tāpēc es eh, piekrītu referentei eh, šajā punktā un nepiekrītu tām dalībvalstīm, kas eh, domā savādāk. Es domāju, ka kompetences ziņā ir jāņem vērā šis aspekts. Fosters kundze minēja apvienoto karalisti, kas ir sāla, kurai ir ļoti gara piekrastes līnija. Tā ir taisnība, bet uh, Man skaidrs, ka arī reģionālā plānā mums ir piekrastes zonas, kas ir jāaizsargā, kuram jānosaka uh, eh, vidas aizsardzība. Tāpēc esmu ļoti priecīgs, ka šis aspekts ir iekļauts arī uh, ziņojumā. Manuprāt, ļoti labs sākums šim ziņojuma projektam. Protams, ka vēl būs daudz diskusiju uh, un cīņu ar padomu jāizcīna. Uh, un lēmumi nebūs viegli. Bet tiešām vēros teikt paldies. No jūrniecības ģenerāldirektora Montesi kungs ir mūsu vidū. Kun, Montesi kundze. Dosim vārdu jums. Thanks. No, we'll not intervene on this. Paldies. Nē, nē, nē, par šo punktu gluži neizteikšos. Bet gribēju iesākumam pateikties Maisners kundzei par to grūto darbu, ko viņa ieguldījusi sagatavojot šo ziņojumu. Komisija tiešām atzinīgi vērtēja ziņojumu. Tajā jūtam atbalstu komisijas nodomiem un mērķiem un pieejai. Ziņojums ietver arī virkni interesantu un liederīgu ierosinājumu likumdošanas procesam. Un mēs tiešām augstu vērtējam šos piedāvājumus. Kopumā tāpēc var teikt, ka varam atbalstīt tos mērķus un pamatojumu, ko esat izklāstījuši grozījumos. Ļaujiet varbūt man pievērsties pāris konkrētiem punktiem, kas tika apspriest arī šeit debatēs. Piemēram, elastības nepieciešamība. Protams, Komisija piekrīt tam, ka elastība ir vajadzīga. Jāatstāja, zinām, elastība dalība valsts rokās, manevrēšanas spēja. Mēs ceram, ka tas ļoti skaidri arī šeit parādās, jo dalību valstīm tomēr ir visa atbildība uz viņu pleciem par to, kāds ir šo plānu saturs, kāds, kā stratēģijas vēr, veidotas un kāds ir procesa saturiskais elements. Bija arī zināms idejas par definīciju, piemēram, ierosināt papildus definīcijas tam, ko nozīmē šī telpiskā plānošana un stratēģijas. Jā, manuprāt, tā ir liederīga ideja. Mēs piekrītam, ka dalību valstīm jāturpina uzņemties atbildību par plānu saturu. To gribu atkārtot vēlreiz. Un vēlreiz uzsvērt to, ka mums nav nekādas vēlmes un arī Eiropas Savienībā nekādas lomas un gribēšanas uzsākt kaut kādu mikromanagementu šai ziņā. Par to mēs centāmies izteikties ļoti skaidri, un tas izpauž arī 12. apsvērumā. Un to atkārtoju vēlreiz, ņemot vērā komentārs, kas te izskanēja. Integrētā piekrastes pārvaldība ņemot vērā, ka pastāv bažas, kas arī te tika paustas par to, kā tā tiktu piemērota direktīvas ietvaros, mēs atzinīgi vērtējam tā grozījuma ideju, ko iesniedz Maisters kundze. Un tomēr mēs joprojām uzskatām, ka ir vajadzīgi skaidri noteikumi par to, kādam būtu jābūt integrētas piekrastas pārvaldības rezultātam vai šādas stratēģijas rezultātam. tāpēc pastāvam uz savu domu, ka varbūt tomēr ir vajadzīgs tāds darbību saraksts un izmantojuma saraksts, kas paredzēts 8. pantā, bet mēs ļoti augstu vērtējam visus tos centienus, ko jūs esat eh, parādījuši, sagatavojot visus šos grozījumus un meklējot eh, debatas šim jautājumam par piekrastes integrēto pārvaldību. Viens no galvenajiem priekšlikuma elementiem ir arī tas, ka nepieciešams pārliecināties, ka pastāv integrēta pieeja attiecībā uz jūras un zemes savstarpējo savietojumu. Tātad te jābūt tādai koordinācijai starp kuģniecības integrēto un telpisko pārvaldīšanu un eh, piekrastes pārvaldību. grozījumos šī doma vēl tikai stiprināta, tātad 8. panta grozījumos. Atsevišķi grozījumi gan jāsaka, vēlas mazināt šo um, nozīmi starp abiem elementiem, tātad um, sauzem un jūru. Tālāk noteikumi pārobežu sadarbībai. Pārobežu sadarbība mūsuprāt ir priekšnosacījums izaugsmai un uh, mūsu jūras basēna ekoloģiskai veselībai. Mēs uzskatām, ka sadarbība ir ārkārtīgi nozīmīga. Te vajadzīgs ne tikai konsultācijas, bet ir vajadzīga tiešām sadarbības starp arī valstīm, tā ir jāspēcina konsultēties gan ar interesētajām pusēm, bet vienlaicīgi papildinot to ar tādu spēcīgu sadarbības elementu. Tad par komentāriem, ko dzirdējām no Fosters kundzes puses. Gribu izmantot šo iespēju, lai vēlreiz atkārtotu, ka ar mūsu priekšlikumu nesam paredzējuši radīt kaut kādu veidu atkārtošanos un dubl dubultošanos. Nē, tas parādās 4. pantā, kur skaidri un gaiši pasakām, ka, lai sagatavot kuģniecības telpisko plānošanu un piekrasts parādības stratēģiju, dalība valsts var izmantot mehānismus, kas jau pastāv. Tātad, attiecīgi, ja dalību valstīm jau ir regulējums, kur šādu mehānismu pastāv, tad mūsu mērķis nav šos tiesību aktus mainīt. Mērķis ir pilnīgi skaidrs. Nevēlamies nekādā gadījumā nu, radīt kaut kādu pārklāšanos tajos gadījumos, kad dalību valstīm jau pastāv šāda veida sistēmas. Un noslēgumā kopumā ļoti pozitīvi uztveram šo ziņojumu un ierosinājumus, kas tajā pausti. Protams, vēl esam gatavi mm, vaicāt arī pēc papildus precizinājumiem par atsevišķiem ierosinājumiem, bet kopumā jāsaka, varam tikai un vienīgi atbalstīt jūsu grozījumus. Un ļaujiet man mudināt komiteju strauji uh, virzīties uz priekšu ar debatēm tā, lai sarunas varētu turpināties arī ar padomu par šo ļoti svarīgo dokumentu. Un trialogs varētu sākties pavisam drīz. Un varbūt mēs pat varētu darbu pabeigt līdz jūsu mandāta beigām. Thank you, James. Paldies, Džezina, tev kas piemin, piemetināms. Pār komentāri. Jā, dažas piezīmes. Nu, dienu. Jā, e, atbildot uz Mihaela un Brajana izteikumiem, būtu, protams, ļoti jauki, ja dalību valstis varētu jau vienoties par kompetenci vienas valsts ietveros. Jā, Vācijas federālā struktūra nevienmēr nāk par labu, un, protams, ne visu ir iespējams arī uh, regulēt no Eiropas puses. Protams, ļoti jauki, ja dalību valstis pašas vairāk sadarbotos piekrasts pārvaldībā. Uh, bet jau sešus gadus tas tiek sprediķots un starptautiskajās konferencēs visu to vērtē atzinīgi. Ir arī Eiropas jūras diena, es katru gadu tajā piedalos un tur arī dalību valsts apmainās viedokļiem. Ir Ziemeļjūras stratēģija, Vidusjūras, Baltijas jūras stratēģija, ir daudz dažādu stratēģiju un, protams, ir iespēja uh, labāk sadarboties, bet, protams, dalību valsts nevienmēr ir gatavs mainīt savus dogmas un uh, Tādēļ mēs esam sagatavojuši šādu priekšlikumu, lai izveidotu šo Eiropas uh, ietvaru. Uh, Un pirmo reizi tiek piedāvāta likumdošana ar direktīvas palīdzību, atstājot arī pietiekam augstu elastības līmeni. Dalību valstis tiek mudinātas, piemēram, sadarboties telpiskās plānošanas jomā, jūras telpiskās plānošanas jomā. Protams, kuģi braukā pa dažādu valstu teritorijām, arī zivis pārvietojas, nepaliekot tikai viens valsts ietvaros. Un Fosters kundze teica, ka mēs negribam šeit nekādu pārklāšanos. Protams, ir dalība valstis, kurās eh, ir labas stratēģijas, eh, eh, lejas saksijā ir ieviesta stratēģija. Protams, viss nav perfekti, bet tur viss darbojas pietiekami labi, ir liegumi, ir ievērota ekoloģiskā daudzveidība, un tas patiešām ir šāda stratēģija ir sevi pierādījis praksē un varētu piedāvāt dalību valstīm, ko tādu izveidot. Uh, Mēs nevaram teikt, ka visā ir vainojams dalību valsts, piemēram, Ziemeļu valstīs ir pietiekami daudz dažādu stratēģiju, un valstis, kurām ir garāk piekrasts līnija, tām, protams, ir jādara vairāk nekā pārējām. Tieši tādēļ ir e, jāievieš šāds likumdošanas priekšlikums, ir jābūt pietiekami elastīgam ietvaram, savādāk mēs dalību valstīm neko tādu nevarēsim piedāvāt, tās turas pie savām kompetencēm, bet, protams, e, ir jābūt arī uh, Eiropas līmeņa vadlīnijām. Kristēlora. Ja mēs runājam par integrēto jūras politiku, ir jāpasaka, mm, ka sadarbība ir ļoti svarīga arī tādās ļoti, tā teikt, jūtīgās teritorijās. Protams, ir jāparūpējas arī par ekonomisko izaugsmu. Mēs runājam arī par tādu zaļāku, vidē mazāk kaitīgu. Uh, kuģniecību, par to, kā cīnīties pret piesārņojumu šajās energostacijās, kas atrodas jūrās. Protams, mēs gribam tādu jūras pārvaldību, jūras politiku, lai jūras, kas apskalo mūsu valstu krastus, būtu pietiekami tīras un lai tajās joprojām peldētu zīvtiņas. Tātad ekoloģiskais aspekts ir ļoti svarīgs. Paldies! Un paldies arī kolēģiem par komentāriem. Thank you. Paldies, turpina priekšādātājs. Atgādināšu tikai jums, deputāti, ka šis ziņojums ir ziņojums, kurā vadošā komiteja ir transporta komiteja, bet esam īstenojuši pastiprinātu sadarbību ar vīdas komiteju. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 10. septembris, 2012. dienā. Un balsojumu transporta komitejā vajadzētu notikt 15. novembrī, bet grozījuma iesniegšana ir 10. septembris. Na, nav nekādas, nekāda priekšstata par to, kad balsojums notiek vidi komitē, bet mums tātad 10. septembris, 2012. dienā. Paldies! Nākamais darba kārtības punkts ir integrēts paku piegādas tirgus e-tirdzniecības izaugsme Eiropas Savienībā, un te mūsu um, referents ir Dantēna kungs. Lūdzu, Mišel, jums vārds. Paldies priekšādātāji! E-komercijas tirgus šobrīd vēršas plašumā. Tas rada ļoti daudz darba vietu un e, arvien daudz vairāk jaunu darba vietu. Bet tomēr nevar vēl runāt par tādu Eiropas tirgu. Tikai 9% no patērētājiem un 18% tirgotāji izmanto pārobežu tirzniecības iespējas piegādes sektors ir jāuzlabo, ja vēlamies šo kopējo tirgu uzlabot, un nu, lai tas nebūtu fragmentēts. Kāda tad ir piegādes pakalpojumi? Tā ir, tas ir galvenais panākumu avots. Un jābūt tā, jāpanāk tāda sistēma, kas piega, patērētājiem būtu ērta. Tas veicinās e-komerciju pāris punktu. Pirmkārtām, Eiropas tirgus ir ļoti fragmentēts pasta pakalpojumu jomā. Esam konstatējuši, ka nepietiekama sadarbi, sadarbības starp pastu tīkliem. Tas ir jautājums, par ko jārunā, jo operatori viens ar otru konkurē un eh, nevar sadarboties pilnīgi visā, bet jau šobrīd tiek konstatēts, ka pasta tīkli uh, E, nav savietojami savā starpā, un nu, vismaz ļoti nedaudz. Līdz ar to piegādas pakalpojumi tiek traucēti, un pa, tas aktualizēs īpaši pārobežu ziņā. Pirmais, protams, kas cieš no tā visa ir MVU. To konstatē lielākā daļa e-komercijas pārstāvju Eiropas Savienībā. Parasti uh, Ehm, tas saistīts tieši ar, šī, ar, ar šiem maziem vidējiem uzņēmumiem, un viņi saka, ka, lūk, ir kaut kādi pasaules līderi e-komercijā, tie var tikt pāršķēršļiem, bet mazie vidēji uzņēmumi nē. Lai ļautu MVU sniegt pakalpojumus, jāceras, ka viņi darbojas neatkarīgi no šiem lielajiem operatoriem, un tāpēc mums nepieciešams ņemt vērā dažādo e-komercijas dalībnieku status un pastāv pastāvēšanu. Tāpat arī paciņu, te, paciņu etiķešu un e, izsekošanas sistēmu jāuzlabo, tā lai piegādes izmaksas varētu samazināt visā šais kopējās e, ķēdēs un piegādes laiku saīsināt. Mēs e, Pie šī jautājuma uzskatām, ka vajadzēs strādāt un komisijai jāturpina aizsāktais darbs. Pasta direktīva te jau kaut kāda veida ievirzes piedāvā, bet tā vēl netiks tik ātri īstenot. Es domāju, ka šobrīd ir pāragri tomēr uh, pieņemt tiesību aktus attiecībā uz e-komercijas jomu šai direktīvā. Faktiski es domāju, ka tirgus vēl nav gana nobriedis priekš tāda regulējuma Šobrīd ir jāsaka eh, pārobežu piegādes ziņā ļoti vāja konkurence. Ir vajadzīgi alternatīvu operatori, ne tikai vēsturiskie pasta pakalpojumu piedāvātāji. Eh, nu, jāveido to sadarbību ar e-komercijas pārstāvjiem. Turklāt šiem pakalpojumiem jābūt daudz redzamākiem, ir jāveido tādas platformas, kas integrētā kārtā varētu ietvert visus šīs ķēdes dalībniekus. Nu, ņemot vērā, ka atzinumā ir ierobežots vārdu skaits, tad eh, es ceru, ka varēs papildus elements ieviest šeit ar grozījumiem. Nu, piemēram, eh, starp nacionālo konkurences, padomju, darbības un funkcijas. Tāpat um, regulātoru grupa, kas darbosies ar pastu pakalpojumu eh, jautājumiem, sociālie jautājumi, Tas jāsaka arī jāatminas, jo jābūt īsiem piegādes laikiem un sociālajai ietekmei. Tāpat jāatcerās, ka jo ilgāk, garāk, sarežģītāk piegāda, jo vairāk ir e, emisiju vidē. Tālāk jādomā par to, kas tad būs atbildīgs par e, pie, piegādi, paciņas piegādi patērētāju acīs. Jo, lai kāda nebūtu piegāda, patērētājiem jābūt e, vienam atsaucas punktam. Jo, protams, ka problēmas radīsies un ir vajadzīgi kaut kāda veida tieši lēgumi, līgumi ar e-komercijas pakalpojumu sniedzēju. Līdz ar to tieši šis e-komercijas pārstāvis ir tas, kas atbildīgs par atbilstīgas informācijas sniegšanu attiecīgiem piegādes pakalpojumu sniedzējiem paciņas nogāda pa ķēdi nereti ir ne, ne, neapmierinoši klientam, jo tas nespēja izsekot, kur paciņa atrodas. Paciņas mēdz pazust, pa, patērētājs nezina, pie kā vērties, un vēsturiski tas rada ļoti daudz problēmas, kā rezultātā, uh, nu, ne tikai e-komercijas dalībniekam jāatbild par kvalitāti, bet arī par, eh, par kvalitāti, par, par preces kvalitāti, bet arī par piegādes kvalitāti. Es turklāt ierosinu, ka Eiropas komisijai vajadzētu strādāt pie etiķetēm, pie marķēšanas, tā lai tās būtu vienot atzīstams visā Eiropā. Šāda veida certifikācija ļaus, piemēram, uzņēmiem uzlabot piegādes pakalpojums un ļaus arī patērētājiem pārliecināties, ka piegāde notiek atbilstīgi. Lūk, priekšādātāji tādas ir tās pamata idejas, ko gribēju iekļaut savā atzinumā un, nu, te vajadzētu tātad ņemt vērā visus šīs ķēdes dalībniekus. Šim sektoram vajadzīga labā, uzlabota konkurence, daudz labāka izsakojamība un redzamība kopējā atbildības ķēdē, un mēs domājam, ka e, šeit ir atbilstīgi jāpiemēro jau pašreizējie tiesību akti, un tie pilnīgi noteikti ļaus virzīt uz šo pasākumu uz priekšu un veicināt e-komerciju Eiropā kopumā. Atgādināšu, ka IMCO referents e, uzskata, nu, ka referentu uzskat no imkomitejas ir līdzīgi manējiem. Paldies, Dantēna kungs, tālāk gribēšu, tālāk gribu dot vārdu Elka Drāvī kungam, lai viņš pastāsta. Paldies, priekšādātāji. Es gribēju teikt, ka Verņo kungs, kas ir mūsu ēnu referenti, nevarēja ierasties šodien, un tāpēc viņa lūk lūdzu mani sevi aizstāt. Mēs, protams, vēlamies teikt paldies Dantēna kungam, kas ir jāsaka, ļoti visaptvaroši apskatījusi šo svarīgos jautājumus, ņemot vērā, cik ļoti ierobežots vārdu skaits eh, pieļaujams atzinumā. Mēs atbalstām viņa pieeju attiecībā uz kvalitāti un konkurenci piegādes jomā, attiecībā uz MBU un e-komerciju. Tāpat arī atbalstam, ka nepieciešams precizēt, tā kā minēts trešajā pantā, kas uzņems atbildību par piegādi. Mēs domājam, ka grozījumiem varētu iet vēl tālāk īteši attiecībā uz šo uzņēmums un uzņēmums sadarbību, sadarbību tātad starp diviem komersantiem, it īpaši pirmā nosūtījuma gadījumos. Un skaidri zinām, ka ir jāvēršas pret tā, tām priekšrocībām, ko apjoma dēļ gūst tāda liela tirgotāja kā Amazon, piemēram. Kas attiec uz marķēšanu, šķiet arī ejam pareizajā virzienā. Varbūt mēs varētu pat padomāt par tādu pieju, kas, eh, nu, būtu atšķirīga no pasta pakalpojumiem šai jomā. Kas attiec uz tarifiem, domāju, ka arī šeit iespējams lielā mērā jomu uzlabot. Var izveidot tādu kā uh, Eh, vienu kontraktu tipu, kas ļautu uzlabot eh, problēmu risināšanu un problēmu gadījumos pārobežu piegādē, tā, lai tāpat laikā komercija pieaugtu. Domājam, ka nepieciešams pārskatīt pasta direktīvu, bet eh, varbūt tas nav tik steidzami. Domāju, ka vajadzīgs izvērtējums pirmām kārtām. Un nedrīkstam nedrīkstam aizteikties laikam priekšā. Un visbeidzot, mums tomēr nedaudz žēl, ka šeit nav nevienas atsaucas uz sociālajiem aspektiem. Domāju, ka tam vajadzētu pievērties, jo paciņu piegāde pilnīgi noteikti ir joma, kas ir lielā mērā saistīta arī ar darba tiesību jautājumiem Un e, nereti e, šie piegādātāji darbojas uz ļoti nestabiliem līgumiem, domāju, ka tas sociāli ir nepieņemams elements. Un domāju, ka tas saistīts arī ar pakalpojumu kvalitāti. E, šāda veida nepatīkam praksi mēs nedrīkstam atbalstīt. Nu, lūk, tādas piezīmes no mūsu puses. Thank you, Mrs. Ma Paldies, Meisners kundze, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāja kungs, paldies, protams, arī referentam par atzinumu. Jāsaka, ka mēs esam eh, komiteja, kas nav atbildīga. Atbildīgā ir IMCO komiteja. Mums bija eh, vien jāsagatavo atzinums, bet, protams, tam ir arī zināma saistība ar transportu. Protams, tas ir uh, jāregulē visā pasaulē. Es esmu īstenībā piedarīga tai paudzē, kas drīzāk iepērkas veikalā, nevis internetā, bet, nu, mana meita ir būtiski pasaules čempiona e, interneta pirkšanā. Un, ja mēs runājam par ASV, ES brīvās tirzniecības nolīgumu, šeit lielu lomu spēlē arī e-komercija. Un, ja, piemēram, tā pieņemsies uh, apmēros, tad varbūt Eiropā vienu brīdi vajadzēs aizvērt grāmatveikals, bet, nu, man ļoti patīk staigāt pa grāmatveikaliem, bet neatkarīgi no tā uh, ir jāatrod jāatrod attiecīgs regulējums un tika pieminēts, ka jāparūpējas arī par MVU, lai tiem būtu iespēja izdzīvot šajā tirgū. Protams, katrs, kas pasūta preces internetā, eh, cer, ka tās tiks piegādāts bez maksas, un ja būs kāds kaitējums, ja kaut kas noies greizi, tad būs, protams, arī kāds, kas par to uzņemsies atbildību. Un jāsaka, ka šeit joprojām ir daudz neatbildētu jautājumu. Protams, Amazon uh, uh, ir uh, nevienmēr tie labākie darba apstākļi, tur ir bijuši vairāk skandāli, bet mēs gribam, lai e-komercijas jomā būtu arī uh, ievērotas uh, visas sociālās hartas, un ja, piemēram, uh, paciņa tiek nosūtīta, ir jābūt kādam, kas ir atbildīgs, uh, un, uh, ja, piemēram, tur ir uh, kaut kas uh, nevienmēr notiek pietiekami labi, ja paciņa ir bojāta, tad uh, arī klientam ir jābūt iespēja ar kādu kontaktēties un to visu atrisināt. Es tagad negribu ieslīgt detaļās, pietiekam daudz eh, jau izskanēja un uh, referents no sociāldemokrātu grupas pietiekam labi ir pastrādājis un mēs iestē, iesniegsim grozījums un ceru, ka beigās darbs vainagosies panākumiem. Paldies! Please, Paldies, Lichtenbergs kundze no Zaļo grupas. Can, uh, können, uh, Mēs, protams, nevaram diskutēt eh, par eh, šo, šiem sūtījumiem, nepieminot Amazon un garos eh, sūtīšanas laikus. Jāsaka, tie ir divi faktori, kas spēlē ļoti svarīgu lomu. Es varu piekrist Elka Dravī kungam, jaņem vērā sociālai aspekti. Nu, pastīsimies, kas notika pēdējo mēnešu laikā, kā rīkojas lielie uzņēmumi. Uh, tieši e-komercijas jomā ir uh, piedzīvoti sociālā dempinga gadījumi un uh, cilvēki tiek pieņemti darbā uz ļoti īsu laiku. Ņemot vērā situāciju tirgu, nu, ir ļoti maz, ļoti, ļoti lielu uzņēmumu, kas vēlas viens otru izspiest no tirgus, protams, galvenokārt uz savu darbinieku rēķina, un ir ļoti, ļoti daudz maz uzņēmumu, kas vēlas iekļūt šajā tirgu, bet nevar to izdarīt. Līdz ar to pat tādā fatālā veidā ir ieviesosies ļoti nepatīkama struktūra tirgu, runājot par darba uh, Uh, apstākļiem un sociālo normu ievērošanu. Tas bieži vien tieši šajā jomā tiek atstāts novārtā. Man īstenībā um, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Diskusijās to noteikti vajadzētu atcerēties. Tālāk kvalitāte. Šeit arī vienmēr rodas lielas grūtības. Piemēram, ja paciņa netiek piegādāta, tiek domāts par dažādām uh, kļūdām un, ja notiek tirsniecība internetā, Bieži vien ir arī uzņēmumi, kas pat pacients nesūta, tie ir tādi fiktīvi uzņēmumi, kas iekasē tikai naudu un tā tālāk. Līdz ar to vajadzētu arī vairāk precizēt tieši, kas notiek šajā jomā. Tālāk autorizētie tirgotāji. Uh, Mums ir jāsaprot, eh, ka daudziem šķiet liberalizācija jau tirgu sakārtos automātiski, bet, nu, diemžēl tas tā nav. Šī teorija nav sev atspēkojas praksē. Ja mēs runājam par atpūtas laikiem, un darba laikiem. Eh, šeit ir eh, zināms spiediens, ko izdara lielie e-komercijas uzņēmumi. Un ja runājam par uh, vidē draudzīgāku transportu, mēs jau, protams, varam ieviest ļoti skaistus principus un normas, bet ja mēs neņemsim vērā reālās problēmas praksē, nu tad uh, mēs uh, šo dokumentu vienkārši varam aizmirst. Un noteikti nevarētu pieļaut tādu negodīgu konkurenci. Manuprāt, šeit noteikti vajadzēs uh, kaut ko grozīt. Paldies. Thank you very much, Mr. Kol Paldies, Koluček kungs. Kui, eh, pane predsedo. Paldies, priekšsēdētāji. Pārstāvot transporta komiteju, jāsaka, ka šodien es kavējos, jo Prāgas lidostā bija mīgla un man lidmašīna nevarēja pacelties laikā. Bet nu pie lietas. Mazie uzņēmumi ētizniecības jomā šiem uzņēmumiem ir vajadzīgi skaidri noteikumi. Mums ļoti fragmentēts tirgus, dažādi nosacījumi, dažādi noteikumi dažādās valstīs. Liberalizācija nav risinājums. Mums ir vajadzīgi vienoti noteikumi. Par to mēs esam runājuši arī iepriekš. Dantēna kungs runāja par certifikāciju. Tā ir ļoti laba doma. Paku izsakojamība. Nē, esmu drošs, ka runājot par mazu pasūtījumu, tas ir tik svarīgi, bet ja pasūtījums ir liels, mums ir Galileo sistēma, piemēram, kāpēc mēs to nevarētu izmantot? Taču jāatzīst, ka ētirzniecības e jomā mēs runājam par mazām e, pakām, un Galileo šeit nebūs izmantojams. Maisners kundze runāja par tirzniecību ar ASV. Es zinu, ka ir liels apjoms e-tirzniecības jomā, kas notiek ar Ķīnu, un tur mums nav neviena nolīguma, mums nav vienotu standārtu. Ķīna ir pasaules otrā galā, un šobrīd jāsaka, lietas tomēr notiek diezgan labi. Uzticamības E, jautājums. Tas noteikti ir jārisina, bet vēl vairāk mani satrauc nodarbinātības nosacījumi e, paku piegādes tirgū. Mums ir direktīvas, kas e, regulē dažādu veidu transportu, bet es neesmu droši, ka šie noteikumi vienmēr tiek ievēroti. pats, ja noteikums ievēro lielie kravas auto, bet kā ar mazajiem uh, auto, kas ir līdz 3,5 tonnām. Šie cilvēki strādā varbūt 24 stundas diennaktī uh, drausmīgos apstākļos. Viņi nepārvadā ļoti lielas pakas, taču dara to garās distancēs un garas stundas un arī ir ļoti daudz negadījumu. Šajā lietā mums noteikti ir jādara kaut kas lietas labā. Mums būtu nepieciešama standartizēta pieeja Eiropas Savienībā, bet ļaujiet man vērst arī jūsu uzmanību uz to, ka šis nav tikai ES jautājums, šis ir visas pasaules jautājums. E-tirzniecība ar Ķīnu jau norāda, ka mēs turpmāk sadarboties varēsim ar Bangladešu, Afriku vai Latīņu Ameriku. Paldies! Senlovas kundze, lūdzu. No jā, už jenom několik eh, málo. Paldies, priekšsēdētāji. Tikai dažas nelielas piebildes. Arī es vēlos teikt paldies atzinumu projektu sagatavotājiem. Viņš ir uzskatījis būtiskus eh, jautājumus - kvalitāte, cena, caurspīdīgums. Tas ir ļoti svarīgi runājot par administratīvajiem uh, Eh, procedūrām. Jāsaka, ka MVU šis ir ļoti grūts jautājums. Es tāpat piekrītu tam, ko Dantēna kungs teica par uh, uzticamību un atbildību. Kam piekrīt atbildība šajā procesā? Būtu jānosaka atšķirīgas un konkrētas definīcijas, uh, kurš ir atbildīgs par paku piegādi, par ētirzniecību, par e, patērētājiem. Tā marķēšana un izsakojamība arī svarīga šajā fragmentētajā tirgu, kā jau mans kolēģis uz to norādīja. Tāpat ir cilvēki, kas gaida, ka mēs aizsargāsim darbinieku intereses, un tas noteikti arī būtu iekļaujams šajā dokumentā. Efektivitāte Mēs tiešām nevēlamies, lai pustukši vai tukši e, automobīļi ceļot pa Eiropu. Tāpēc man svarīgi arī ir pieejamības aspekts. Paldies, un tagad Pērkerkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, pāris komentāri. Protams, sirsnīgs paldies eh, atzinuma autoram. Man ir trīs komentāri. Pirmām kārtām ļoti jauki, ka tiek strādāts pie tā, lai eh, tirgotāji uzņemtos atbildību par paciņu nosūtīšanu un lai patiešām pircējs internetā varētu izsakot, kur atrodas viņa paciņa. Protams, klienti būtu ieinteresēti, lai arī e-komercija būtu tāda labāk koordinēta un lai būtu labāk sadarbības starp dalību valstīm. Uh, Es domāju, ka komisijai vajadzētu arī uh, uzņemties iniciatīvu, uh, protams, sadarbojoties ar attiecīgajiem uzņēmumiem. Mēs taču zinām, ka tur darbojas nevien Eiropas operatori un paciņas uh, tiek sūtīts uh, pa visu pasauli. Tādēļ vajadzētu padomāt arī par tādu labāku saskaņotību. Uh, šajā nozarē, piedāvājot pietiekami labus risinājumus. Nu, piemēram, eh, ja eh, paciņas tiek eh, nosūtīts ar lidmašīnu, tas jau ļoti labi darbojas, jo, piemēram, ir ļoti labi iesp iespējams izsekot, kur, kurā brīdī katrs sūtījums atrodas. Un, ja ir šie globālie pakalpojumi, tad, protams, ir jābūt arī globālai izsekojamībai. Piektais punkts. Man šķiet, ka formulējums ir pārāk vispārīnāts, runājot par pārobežu konkurenci, kas ir eh, pārāk vāja. Es zinu, ka ir valstis, eh, kur tas eh, darbojas pietiekami labi, un ir citas, kur tas galīgi nav vērojams. Tādēļ šis formulējums ir pārāk vispārināts. Tas ir viss, ko es gribēju piebilst, savādāk es pilnībā varu atbalstīt autoru. Paldies! Thank you very much. Liels paldies! Dantēna kungs, diemžēl komisijas pārstāvi nav mūsu vidu, un viņi nav izsakojami šobrīd. Varbūt arī kaut kur kādas pakas ir pazudušas, un viņi tās meklē. Is that Mr. Delamot? Vai Delamot kungs izteiksies? Jā, lūdzu, vārds jums. Merci, monsieur le président, de me donner. Paldies, priekšsēdētāji, ka devāt man vārdu. Man nav tāda īpaša konkrēta komentāra, tikai gribēju teikt paldies Dantēnu kungam par viņa ierosinājumu kvalitāti. Uh, kā arī par to, kom, gribu teikt paldies par to komentāru kvalitāti, kas izskanēja. Tas viss iet tajā virzienā, pie, kurā cenšamies iet arī mēs kā komisija. Es ceru, ka debats varēs virzīties uz priekšu un gal galā zaļās grāmatas pirmais mērķis ir vispirmām kārtām veicināt debats ar visām iesaistītajām pusēm. Nu, tas arī viss, kas man sakāms. Paldies, priekšsēdētāji. We partially found the parcel. Mr. Dantan. Vārds Dantēna kungam, lūdzu. Merci, je... Paldies priekšādātāji. Gribu teikt paldies ikvienam, kas izteicās. Un teikt, ka visas šīs diskusijas tiešām ir ļoti saskaņotas un papildinošas. Gribētu tikai vērst jūsu uzmanību uz vienu lietu, ko neviens nepieminēja. Komisija bieži runā par to, ka lūk ir problēmas ar pilsētu transporte un tam līdzīgu. Te komercijas attīstība aizstās piegādi, um, nu, lūk, automašīnu. Viena automašīna ar daudzām kastēm pilsētas, kurpju kastēm pilsētas vidū, piemēram, ar vairākām automašīnām, ka šīs kurpju kastes piegādās mājās. Un tāpēc, ja šeit par piegādi runājot, nevaram teikt, ka pilnīgi viennozīmīgi varam, eh, piemēram, nodrošināt vienmēr piegādi līdz pašām durvīm. Ja nē, ja mēs darīsim tā, tad tādā gadījumā pilsētās vienkārši būs daudz par daudz transporta un nebūs gaisa, ko elpot. Okay. Well, I, I might be a... Labi, varbūt es uzskatu mazliet savādāk, bet eh, lai nu kā. Liels paldies! Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 18. septembris pusdienslaikā un plānojam balsot komitejā 5. novembrī. IMCO balsos 16. un 17. decembrī. Tātad 18. septembris eh, iesnieg, eh, grozījuma iesniegšanas termiņš. Balsosim 5. novembrī. Paldies! Nākamais punkts - daudzgadu finansējums Eiropas jūras drošības aģentūrai. Teilors Kunz, vārds jums! Teilor kungs. Liels paldies priekšsādātāji! Kā šī ziņojuma references vēlos teikt lielu paldies kolēģiem par jūsu konstruktīvajiem grozījumiem, eh, atbalstot eh, manu ziņojumu projektu. Daži no šiem grozījumiem eh, ietvēra manas idejas un nesitās mazliet pat tālāk, tāpēc šie papildinājumi ir ļoti būtiski, jo īpaši vēlos pieminēt 20 no 21. grozījumu no Dominika Flasto puses. Tāpat priecājos, ka ir iekļauta šī te paplašanāšanās ideja un Eiropas kaimiņu valstu politika. Un par to, cik svarīgs ir šis te sadarbības aspekts, eh, eh, runājot par jū, Eiropas jūras basēniem. Es biju ļoti priecīgs redzot, ka mani kolēģi atbalstīja manu domu par to, ka e, Eiropas jūras drošības aģentūrai nepieciešams lielāks finansējums, kā to piedāvāja komisija. E, protams, ka te mēs nerunājam par e, kosmosa zinātni, bet jāatzīst, ka mēs runājam par jūras zinātni, un tāpēc aģentūrai finanšu līdzekļi ir nepieciešami. Mēs esam uzlikuši viņiem papildu kompetenci. Tu nosaka regula, ko pieņēmām 2013. gadā. Un mēs noteicām, ka viņiem ir eh, jā, jārisina arī tad, ja notiek situācijas, kad notiek negadījumi uz naftas platformām vai gāzes pārvados. Un mēs vēlamies, lai būtu efektīva reakcija uz šādiem piesārņojumu gadījumiem, ko izraisa kuģi un eh, naftas un gāzes platformas. Un tas būs EMSAS, tad šīs aģentūras atbilsī, atbildība. Rezultātā mums aģentūrai ir jāpiešķir arī attiecīgs budžets, un tas nav sarežģīti. Ir skaidrs, ka tiek atklāti arvien jauni naftas un gāzes e, resursi jūrās, kas nozīmē, ka tiek veidotas jaunas platformas un arvien pieaug transports, kurā tiek pārvadāta nafta un gāze jūrā. Uh, Arvien vairāk valstis pie tam pie, pievienojas Eiropas Savienībai. Tātad rezultātā jūras drošības aģentūrai ir jānodrošina vairāk kuģu vidusjūrā uh, un uh, citās jūrās, kas gan uzrauga šo tu jauno naftas uh, atradņu uh, iegūšanu un tāpatām arī par to, kā nafta tiek iegūta un vai netiek pārkāpt nosacījumi visās, un tas attiecās uz visām uh, jūras zonām, bet jo īpaši vidusjūru. Būtiski ir arī jāskatā, būtiski ir skatīties, kā uh, satelīta uzraudzība var palīdzēt novērst pārkāpumus jūrās. Un te mēs runājam uh, gan par piesārņojumu jūrās no naftas uh, atradnēm, tāpat arī par to, lai palīdzētu uzraudzīt eh, kaimiņu valstu politiku eh, Eiropas Savienībā. Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja arī ir apsvērusi šo te lietu, un viņi mums piekrita, uh, balsojot ar 7, 171 balsi par un vienu pret, un arī piekrita, ka komisijas piešķirtais budžets nav pietiekams. Komisijas priekšlikums bija 165 miljoni eiro nākamā daudzgadu uh, budžeta ietveros šai aģentūrai. Tas nav pietiekami, lai aģentūra varētu sniegt jaunos pakalpojumus uh, papildus uh, jau esošajiem. Un jāsaka, ka šajā plānošanas periodā 154 miljoni eiro bija viņu budžets. Tagad šobrīd mēs patiesībā viņam dodam vairāk darba, bet nedodam naudu. Kāpēc tika izveidota Eiropas jūras drošības aģentūra? Mēs eh, piedzīvojām liels negadījumus jūrā un bija pieņemts lēmums, ka ir jāmēģina ierobežot šādu negadījumu ekonomisko, vīdes un sociālo ietekmi. Tāpēc tika izveidota Eiropas jūras drošības aģentūra, kas saņēma šo uzdevumu uzraudzīt un novērst eh, šādas gadījumus. Un viņu darbība patiesībā ietaupa mums līdzekļus, domājot par potenciāliem nākotnes negadījumiem un naftas noplūdēm. Nu, tas, laikam, arī bija viss, kas man bija sakāms. Eh, es nerunāju detalizēti par grozījumiem, Bet eh, arī nākamnedēļ Strasbūrā mēs runāsim par šo dosie un ir vairākas detaļas, kas līdz tam vēl ir precizējams. Taču šobrīd es domāju, ka mums ir ļoti saprātīgas rekomendācijas, kas ir saņemtas, un es ceru, ka tam arī būs turpmāks atbalsts. Paldies! Paldies, Digandas kungs no Tautas partijas. Sí, muchas gracias, señor presidente. Hoy no estamos en el caso de. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Šodien mēs nerunājam par to, vai Eiropas jūras drošības aģentūra strādā labi vai slikti, vai viņiem ir eh, attiecīgi atbildība un eh, finansējums līdzsvarots. Jautājums ir par to, vai pareizi ir uzdot jaunus uh, uzdevumus, bet nedot naudas līdzekļus. Kā mēs par to samaksāsim, ir galvenais jautājums. Protams, ka visu uzdevumu, ko aģentūra veic, ir ārkārtīgi svarīgi, bet ir viena problēma, kas gan nav triviāli jāsaka. Ir tendence visur samazināt finanšu resursus bet mēs vēlamies paredzēt pieaugumu e, aģentūras budžetā, kas ir apsveicami. Ēnu referentu tikšanās mums ir tomēr jābūt reāliem un jāsaprot, kas ir tas, ko mēs varam reāli panākt. Bet nav nekādu šaubu, ka e, aiz šiem grozījumiem e, slēpjas saprātīga argumentācija. Protams, mums ir jāskatās, kā mēs varam paredzēt vairāk finansējuma aģentūrai, paturot prātā arī finansējuma kontekstu, kurā Eiropas Savienība atrodas šobrīd. Un te nav runa par to, kurš dod un kurš saņem vairāk vai mazāk. Svarīgi ir, lai mēs esam reāli. 154 eh, miljoni uz 165 miljoniem. Tad tika izveikta resursu analīze un rezultātā referenti e, ir e, nākuši klajā ar e, 185 miljonu eiro piedāvājumu no Eiropas parlamenta puses. Ir pat kāds, kas ir teicis, ka 190 miljonu eiro būtu pareizais finansējuma apjoms. Ļoti sarežģīts ir šis jautājums, bet es vēlos uzsvērt to, ka mums ir jābūt reāliem. Es domāju, ka mēs visi atbalstam referentu. Tas nav referents, kas nāk klajā ar eh, šiem te cipariem. Viņš ir runājis gan ar aģentūru, gan ar komisiju, izsvēris visus aspektus un mēģinājis atrast, kāds ir nepieciešamais minimums, lai aģentūra varētu veikt savus pienākumus. Nosakot, ka nu, esošais cipars varētu būt tāds reāls un saprātīgs bet skaidrs, ka mums pašiem ir jāsaprot, ka resursi ir ierobežoti. Bet ir virkne grozījumu no kolēģiem, eh, kas ir saņemti un kas ir ļoti saprātīgi, un man liekas, kas nebūtu nav pretrunā ar pamat domu šai aģentūrai. Saskaņā ar analīzi, ko esam veikuši iepriekš, šī ideja par aģentūras uh, regulējuma maiņu nāca klajā, un tāpat parādījās ideja par papildu atbildību noteikšanu aģentūrai. Protams, ir arvien jaunas idejas, kas izskan, un referents uh, nosaka, ka aģentūrai būtu jāpiešķir divi jauni uh, kūģi, viens, kas varētu kursēt pie Kanārijas salām, jo Spānijai nav savu šādu kuģu flotē. Nu, tā varētu būt, tas varētu būt risinājums, bet tad šie kuģi būtu izmantojami videi e, jūtīgos z, e, rajonos. Bet ir arī jāskatās, vai šie kuģi tiks reāli izmantoti, vai viņi vienkārši nestāv, nestāvēs dīkstāvē. Ļoti jūtīgi ir šie aspekti. Es ceru, ka uh, referenta uh, vadībā mēs tiešām arī nākamnedēļ varēsim nākt klajā ar risinājumu, kas varbūt uh, būs jāpiemēro attiecīgajām finansējuma iespējama. Paldies, Laifkungs no sociāldemokrātiem. Paldies, es šodien pārstāju Flekenšteina kungu. Un, nu jā, es eh, nenāku no valsts, kur būtu jūras robeža, bet es mēģināšu viņu aizstāt pēc iespējas eh, labāk. Mums ir jāsaprot, ko mēs īsti vēlamies panākt, vai mēs vēlamies vairāk kompetenču, vairāk atbildības vai ko citu. Iepazīstoties uh, Um, ar EMSA uh, pilnvarām, ja mēs vēlamies uh, tās arī paplašināt, runājot par naftas un gāzes uh, platformām. Protams, ir jāpadomā arī par īstenošanu, un ja aģentūrā būs vairāk pilnvērtai, vajadzēs arī lielāku budžetu. Nu, nezinu, man ir visai pamatotas bažas, ka ar pat pašreiz piešķirto budžetu tā nevarēs patiešām visus uzdevums veikt. Man radies iespējas, ka Eiropas komisija, ņemot vērā inflāciju un jaunos uzdevumus, nav ņēmusi vērā pēdējās aktualitātes. Fleckensteina kungs piedāvā 190 miljonus no 14. līdz 20. gadam, un tas ir vairāk nekā piedāvā komisija, bet ņemot vērā Fleckensteina kunga piedāvāto summu, eh, varētu jau domāt par aģentūras pilnvaru paplašināšanu. Protams, ir jābūt tādai loģiskai pilnvaru paplašināšanai, ne jau tikai eh, pašmērķa vārdā. Ja mēs runājam par tīras jūras stratēģiju, tas ir ļoti, ļoti svarīgi un, protams, ir jāiepērk jauni kūģi, tiem ir jābūt pietiekami saudzīgiem pret vīdi un ir jāpieņem darbā arī jauni darbinieki. Noslēgumā gribēju pateikt, ka, protams, ir iespējams atrast kompromisu un uh, Bet kompromiss nozīmē to, ka visiem ir jābūt gataviem ar to rēķināties. Bilbao, Bilbao, Bilbao kundze, eh, liberāļu vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, neatkārtoši jau kolēģu izskanējušās domas. Viņa runāja par galveno problemātiku. Proti, cik daudz naudas var atvēlēt Eiropas jūras drošības aģentūrai. Protams, gribēju pateikties aģentūrai un tās darbiniekiem par visu līdz šim paveikto. Protams, jāsaka paldies arī referentam. Mēs esam iesnieguši vairākus grozījumus, bet kas ir pats svarīgākais? kā mēs definējam šīs naftas un gāzes platformas. Runājot par jaunajām EMSA pilnvarām, gribēju teikt, ka EMSA ir piedzīvojusi daudzas krīzes - prestīžu kuģa katastrofa, ērika katastrofa. Uh, Jāsaka, ka uh, tas netika pietiekami labi pārvaldīts un arī sēkas netika pietiekami labi likvidētas. Tādēļ arī tika domāts par uh, papildus uzdevumu piešķiršanu EMSAI. Protams, mēs piedzīvojam krīzi, uh, visiem ir jāsavelk ciešāk jostas un esmu iesniegusi vairākus grozījumus, uh, kas atbalsta referentu nostāju. Jāsaka, ka komisijas piedāvātie 160 miljoni ar tiem vien nav gana. Ja mēs gribam piešķirt EMSA jaunus uzdevumus, tad ir jābūt arī papildus budžetam, lai tā uzdevums varētu veikt pēc labākās sirdsapziņas. Ir arī grozījums, kurā ir teikts, ja EMSA netiks uh, piešķirts pietiekami liels budžets, uh, Mums ir jāsaprot, kādas tam būs sekas. Tātad budžeta samazinājums tiešā veidā ietekmēs aģentūras darbu. Mēs varam EMSU vainot kaut kādās kļūmēs, piemēram, ja ir dabas katastrofas, bet tai pašā laikā mēs viņiem atņemam naudu. Tādēļ mums ir uh, jābūt ļoti precīzām aplēsēm, cik liels budžets EMSA ir nepieciešams, uh, Un mums ir jārunā skaidru valodu, mums ir uh, arī tad godīgi jāpasaka, jā, ja nebūs pietiekam daudz naudas, tad EMSA savus uzdevumus nevarēs uh, izpildīt pietiekam labi. Nu, tas ir um, galvenais strīdus ābols, jeb tas ir galvenais, um, galvenā problēma, kas man rada bažas, uh, pārējās ir detaļas pārvaldība un organizācija ir ļoti svarīgas. Mums, protams, būs jārunā par naudu. Gribētu atbalstīt mūsu referentu, jo, manuprāt, mūsu komitejas uzdevums ir ievērot uh, tādu realistisku pieeju, bet ir jābūt arī pietiekam godīgiem pret sevi. Tātad jūs esat teikuši, nav pietiekam daudz naudas un uh, mums arī jāpasaka, ka tad ar šiem līdzekļiem nepietiks. Paldies, Fosters kundze. Vai jūs vēlēties runāt? Količek kungs tagad. Paldies, priekšsādētāji. Jā. Mēs esam piedzīvojuši vairākas uh, problēmas uh, saistītas ar uh, kuģiem un laivām. Mums gan nav uh, šādu naftas un gāzes iegūs platformu. Uh, jāsaprot, cik liela, par cik lielu teritoriju EMSA būs atbildīga, kur ir robežas, kā to visu novērot ar satelīti iekārtu palīdzību. Es esmu ķīmiķis pēc izglītības un zinu, ka ir iespējams uh, izsekot, tātad var, var novērot pietiekam labi, kur ir bijusi jēlnaftas noplūde, uh, cik lielā apjomā, un ir arī tādas satelīta ierīces, ar kuru palīdzību no kosmosa var novērot to, kas notiek jūrā. Bet, ko darīt ar šiem satelīta attēliem, kā jūs tos analizēsiet, un kā jūs reaģēsiet uz uh, šiem atradumiem, atklājumiem? Es gribēju pavaicāt, vai šie 185 miljoni ir pietiekami liela summa. Tas ir īstenībā tehniskas dabas jautājums. Mums ir ar EMSU jāvienojas, cik naudas viņiem ir nepieciešams, lai varētu pietiekami labi arī uh, veikt savus papildus pilnvars mums uh, tagad būs jāved sarunas, vai uh, tie būs 185 miljoni vai 200 miljoni. Aplēsēm ir jābūt ļoti, ļoti precīzām. Mums ir jāsaprot, kādi ir galvenie pamatprincipi. Jānosaka, kuri tad ir šie uh, teritoriālie ūdeņi un uh, cik uh, lielu teritorijas daļu ir iespējams novērot ar uh, satelītiem. Par to arī vajadzētu apspriesties. Paldies! Vai Ā, Karamīcevs kungs no komisijas ir ieradies. Jā, nu šķiet, tur, kur jūs dzīvojat, arī ir jūra. Uh, paldies, priekšsēdētāji! Domāju, ka noteikti vajadzētu pateikties referentam un visiem godātajiem deputātiem par sagatavotajiem grozījumiem. Priekšsēdētāja kungs, īstenībā jūsu uh, komiteja ir bijusi mūsu labākais sabiedrotais, tad, kad strādājam pie iniciatīvām gan par EMSA, gan par uh, citām jūrniecības politikas nostādnēm. Mēs ļoti augstu vērtējam EMSA darbu. Mēs, protams, atbalstām eh, aģentūras darbu un vēlamies tai sniegt palīdzīgu roku, lai tā varētu pietiekami labi turpināt savu darbu arī turp. Mums ir bijušas arī pietiekami plašas konsultācijas ar EMSU. Jūsu komitejā jūs noteikti esat informēti, ka zināmu iemeslu dēļ budžeta iestāde ir samazinājusi EMSAI piešķirto finansējumu un arī nākamajā finanšu plānā ir ieviestas korekcijas. Protams, ir iespējams darīt vairāk, ja ir vairāk naudas, bet nu mums nav vairāk naudas un mums ir jāizvirzē galvenās prioritātes. Protams, tas nav tik vienkārši. Kā jau teicu, mēs esam priekšlikumu sagatavojuši pietiekami daudz apspriežoties ar aģentūru. Un e, viņus arī informējām par jauno budžeta disciplīnu, tādēļ, protams, ir jānes zinām upuri. Gribēju teikt, ka līdz līkuma devēji lemjot par aģentūras finansējumu un tā samazinājumu, tagad citēju, tātad tas viss ir jāņem vērā, uh, ievērojot pašreizējās finanšu, pašreizējā daudzgad finanšu plāna ierobežojums. Citādi beigas. Būšu vaisirdīgs. Kas man sagādā bažas? No kā mēs baidāmies? Jā, aģentūrai ir jāpild konkrēti uzdevumi un tā tad ir tik liels finansējums un, eh, jāsaka, budžets šeit, pie, eh, šeit pieņems lēmumu parlaments, ne tikai jūsu komiteja. Tātad, ja mēs teiksim, eh, ka ir papildus 6 miljoni un tur ir 155 miljoni un ir. Uh, Tas tiešā veidā ietekmēs aģentūras darbu, darbinieku apmācību, kontroles, kuģu aprīkojumu un nevarēs garantēt tik lielu drošību jūrā. Un tātad tie visi ir galvenie mērķi, galvenie iemesli, kādēļ pirmām kārtām šāda aģentūra tika dibināta, bet beigās mums nebūs naudas, lai aģentūra veiktu savu darbu. Tātad tiks noteikti augstākie griezti, uh, un ja jūs gribat, piemēram, vairāk naudas viena uzdevuma veikšanai, tad jūs zaudēsiet naudu citā kategorijā. Jāsaka, ka mēs esam daudz runājuši par šo problemātiku un. Ir Ehm, piemēram, satelītu novērošanu mēs varam veikt, ņemot vērā arī samazināto budžetu, protams, ja ir noteikti griezti visām aģentūrām, nezinu, kāds ir iespējams. Budžeta komiteja un Haugas kundze arī vēlas, lai finansējums tiktu paaugstināts. Būsim ļoti piesardzīgi. Tā tad ehm, nevajadzētu šeit strēpt karstu. Piedāvātie grozījumi, daži no tiem noteikti varētu paaugstināt uh, aģentūras administratīvo slogu, tai vajadzēs gatavot vairāk ziņojumu un tā tālāk. Nu, būsim piesardzīgi, Nes, nepaukstināsim administratīvo slogu. Protams, ir jāņem vērā arī DFS tas vēl nav pieņemts un varbūt, ka finanšu situācija, finanšu perioda eh, beigās uzlabosies un mums būs pieejami e, lielāki resursi. Es varu piekrist, ka ir nepieciešams vairāk naudas, bet kur to ņemt? Nevēlos, lai uh, EMSA, eh, lai EMSA nebūtu pietiekams finansējums galveno pamatu uzdevumu veikšanai. Priekšsēdētāji. Gribēju pateikt, ka mēs atbalstam jūsu priekšlikums, bet, nu, kā to visu panākt, kā to saskaņot ar mums pieejamo budžetu, tas ir ļoti grūti. Un, protams, ja mēs vēlamies paaugstināt um, budžetu EMSAI, E, konkrētās jomās, tad vajadzētu parūpēties, lai citās jomās tā e, nebūtu lielāka finanšu spaidi. Paldies! Paldies, Tēlor kungs, vai jūs vēlaties kaut ko piemetināt? Jā, tikai daži vārdi. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies! E, diskusijas bija no diena ļoti saistošas un klausoties komisijas pārstāvi teiktajā. Ja Viņš neteica, ka EMSA uh, ir bijis ļoti dārga, uh, ka šie 195,5 miljoni ir ļoti liela summa. Nē, šeit ir teikts, ka ir jāievēro taupības pasākumi. Kādas lēmums mēs pieņemsim? Kāda tad ir parlamenta spēlējamā loma? Mums patiešām ir jākontrolē, kā aģentūras veids savu darbu, kā tās ir izpildījušas savus uzdevumus, un tad demokrātiskā ceļā ir jāpieņem lēmums. Mēs vēlamies, lai EMSA būtu spēcīgāka, lai tai būtu vairāk atbildības. Mēs dzirdējam, ka tas nav iespējams. nu, nav nekādas jēgas visu laiku atkārtot, ka ir jāvēro taupīgums, tāpēc mēs nevaram darīt to un to. Ziņojumā ir ieteikums, ka ir uh, jāmēģina atgūt uh, naudu un uh, dalību valstis uh, varētu padomāt, kā šo naudu atgūt no trešajām pusēm. Dažās dalību valstīs tas notiek, ņemot vērā līgums, ko EMS ir noslēgus ar dalību valstīm. Mums tas viss ir uh, jāplūko daudz plašāk. Mēs uh, dzirdējām uh, eh, Maisnēras kundzes ziņojumu izklāstu par telpisko planošanu un integrēto piekrastes pārvaldību. Nu, tas viss saliekas kopā tādā daudz lielākā mozīkā un mums ir jāparūpējas, lai EMS darbotos labāk, lai tā būtu pārliecinošāka. Es domāju, ka 185, 190 miljoni ir eh, pietiekama summa, mums ir jālēmī. Ja nebūs pietiekam daudz finansējumu, tas būs bēdīgi. Mēs eh, šorīt balsojām par budžetu un mēs balsojām par papildus līdzekļiem EMSAI attiecīgajā budžeta pozīcijā. Laihfrīda kungs, mēs te, vai viņš jau ir aizgājis? Tātad mēs te neduskatējam par to, vai piešķirt EMSAI papildus uzdevums vai nē. Lēmums jau ir pieņemts. Količeka kungs. Mēs, pareizāk sakot, es piedāvāju jaunu summu pēc tam, kad mēs iepazināmies ar komisijas piedāvāto tāmi. Jūs, protams, varat uzlabot efektivitāti, tādā veidā ietaupot naudu, bet komisija vispār izturs tā, it kā inflācijas nebūtu bijis. Un es iepazinos arī ar EMSA aplēsēm. Eh, tātad, cik daudz naudas būs nepieciešams papildus uzdevumu veikšanai. Un tas nav nekas pārspīlēts. Ja mēs vēlamies, lai jums šo darbiņu veids pēc iespējas godprātīgāk, tad tā ir normāla summa. Uh, Protams, es tikšos ar ārnu referentiem nākamnedēļ, mēs vēl skatīsim visu detaļas. Paldies, paldies turpin priekšsēdētājs. Gribēju tikai atgādināt, ka balsosim 17. septembrī. Būsim izskatījuši e, komitejas darba kārtību. Koordinatori tiksies 11.15, bet es ceru jūs visus atkal redzēt šo pēcpusdienu, kad būs. E, ka tiks eh, piedāvāts izskatīšanai pētījums par lieliem kraus automobīļiem un tāpat eh, diskutēsim par turismu. Should Valvin still not be here at 11.50?